un um, Banāna kunga politisko ģimeni, uh, kurai arī jūtam līdzi no visas sirds. Kompetentās uh, iestādes no Zviedrijas uh, uh, priekšsēdētājiem ziņoja par Jākopu Dalunde ievēlēšanu Eiropas parlamentā. Viņš aizstās Pēteri Eriksonu, sākot ar 2016. gada 7. jūniju, ar šodienu. Tātad. Es labi lūdzu jaunu kolēģi mūsu rindās un uh, atgādinu, uh, ka viņš ir pilntiesīgs uh, parlamentu loceklis un saskaņā ar reglamentu bauda visas